Mes chers collègues, je déclare ouvert. Dārgie kolēģi, pasludinu mūsu ekonomikas un monetāro lietu komitejas un budžeta lietu komitejas kopīgo sanāksmi par atklātu. Gribēju saņemt jūsu apstiprinājumu darba kārtībai neredz, ka kādam būtu kas sakāms, un tādējādi uzskatīsim, ka tā ir apstiprināta. Es gribēju jūs informēt, informēt ka starp parlamentu un Eiropas Investīciju banku ir panākta vienošanās par apmaiņu ar informāciju par Eiropas uh, strateģisko mm, investīciju fonda darbību. Un Mēs par to daudz eh, tikām runājuši. Šī vienošanās beidzot ir panākta. Tā ir iesniegta priekšsādātāja konferencei apstiprināšanai. Un ir paredzēts, ka to eh, parakstīs un apstiprinās parlamenta prezidents Tajāni kungs. Un, un tad, kad eh, šī vienošanās būs gatava, tā tiks darīta zināms arī jūs. Tagad es došu vārdu diviem referentiem. Uh, Fernandesa kungam un arī um, Būmeņa kungam par Eiropas Strateģisko investīciju fonda darbību. Jūsu rīcībā ir uh, desmit minūtes, jums tās ir jāsadala savā starpā, un pēc tam uh, katram no ēnu referentiem dosim iespēju izteikties divas minūtes. Un uh, pirms uh, noslēgsim, Šo diskusiju uzklausīsim arī Eiropas Investīcija bankas un Eiropas komisijas pārstāvis. Mums ir ļoti, ļoti piepildīta darba kārtība, jo mm, mums ir ātri jāpabeidz 19. 50, lai mēs varētu ķerties klāt balsošanai par mūsu kolēģu Beresas un Bēgas ziņojumu par Eirozonas budžeta kapacitāti. Un es uh, sapratu, ka pēc tam ekonomikas un uh, budžeta jautājumu komitejas eh, kopīgajai sanāksmē ir jābeidzas, lai mēs varētu dot eh, tālāk iespējas šeit sanākt budžeta komitejai. Tagad vārds eh, Bulmaņa kungam uz piecām minūtēm. Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies manam kolēģim Josē Manuelam Fernandesam, ar kuru šodien mēs kopā iesniedzam uh, ziņojumu par FC1 darbības īstenošanas izvērtējumu. Un, dārgie kolēģi, gribēju atzīmēt, ka mēs esam ļoti ātri un kvalitatīvi paveikuši likumdevēju darbu, lai iedarbinātu FC. Tiesību aktos ir uzsvērti papildus aspekti, prasīt pievienotā vērtība, stiprinātas uh, starpnieka struktūras. Mēs izvirzām priekšplānā mazos un vidējos uzņēmumus, un ar šiem tiesību aktiem mēs esam ļoti apmierināti. Un esam arī apmierināti ar to, kā tie tiek piemēroti. Izskatās, ka kvantitatīvie mērķi tiks sasniegti, un tomēr pastāv zināmas bāžas par kvalitāti saņemtajos projektos. Un tur ir zināmas šaubas par to, vai tiem tiešām ir šis papildināmības aspekts, vai vismaz attiecībā uz visiem projektiem runātājiem izslēdzās mikrofons. Es gibt Zweifel, Sie hören. Vai tagad man dzirdat? Ir bažas uh, par eh, ilgspējīgu īstenošanu, par to, kā tiek īstenoti tiesību aktu noteikumi, piemēram, kā tiek izmantota rezultātu tabula, ko komisija ir sagatavojusi, un nevar būt tā, ka EIB savā gada pārskatā formulē, ka šī rezultātu tab tabula um, makroekonomisko um, rādītāja izvērtējumā tiek eh, pieņemts eh, zināšanai tikai kā fakultatīvs elements, nevis kalpo kā viens no kritērijiem. Nevar būt, ka jauno projektu izvērtēšana ilgs tik ilgi, ka projektu autori nemaz nezina, ar ko viņiem būtu jārēķinās. Nevar būt arī tā, ka tāds uh, svarīgs instruments kā investīcija platforma mazo projektu atbalstam tiek atstāti novērtā, vai arī gaidām, līdz tie vispār tiek izveidoti. Mēs saredzam konfliktus starp kvantitatīvajiem mērķiem un projektu kvalitāti, un iespējams, ka mums būs uh, jārunā ar atbildīgajiem EIB un EFSI par to, ka varbūt uh, kolīzija starp uh, vispārīgajiem mērķiem kvantitatīviem mērķiem un piedāvāto projektu inovatīvo raksturu. Un tāpēc tas būtu kritiski jāizvērtē, pirms mēs uh, ķeramies klāt uh, likumdošanas uh, darbam pie FC2. Ir jāņem vērā, ka investīciju geogrāfiskais sadalījums ir diezgan samērīgs, un tas galvenokārt nokļūst tur, kur papildus investīcijas uh, visvairāk ir nepieciešamas, bet uh, tas nevienmēr ir skaidri. Mēs vēlamies uh, caurredzamību, tas mūsu priekšlikumā ir skaidri redzams, un vēlamies runāt par to, vai pārvaldības struktūra tās uh, izvēlētajā formā ir atbilstoša. Mūsuprāt, tas tā vēl nav. Ir pārāk uh, daudz uh, neskaidrību nav pietiekamas uh, caurredzamības lēmumu pieņemšanas projektā, un to mēs ar uh, savu izvērtējumu ziņojumu vēlamies arī panākt, ka tiek uzsākta kritiska diskusija par to. Es zinu, ka mans uh, kolēģis Jose Manuels Fernandes ļoti lielu uzmanību ir pievērsis īstenošanai reģionos. Viņam tas ir īpaši svarīgi lai arī atbalsta infrastruktūra tur būtu pietiekama, jo mums ir nepieciešamas papildus uh, komunikācijas iespējas, uh, lai runātu un sniegtu informāciju par šiem projektiem, par to es pēc brīža vēl uh, parunāšu konkrētāk, bet pagaidām te pielieku punktu. Gribēju tikai teikt, ka mēs uh, rīkojām semināru ar ļoti izglītotiem ekspertiem, kas mums sniedz vērtīgu pienesumu. Mēs uh, viņu šo pienesumu iekļausim arī ziņojumā. Un, dārgie kolēģi, priecāmies arī par gaidāmo viedokļu apmaiņu ar jums. Termiņš grozījumu iesniegšanai, lai papildinātu ziņojumu, ir 28. februārs. Lielas paldies par uzmanību. Merci. Paldies, Bulmaņa kungs. Tagad došu vārdu Jose Manuelam Fernandesam, referentam no budžeta komitejas. Paldies, priekšsēdētāji, es uh, runāšu portugāliski. Es arī gribēju pateikties uh, līdz referentam Udo Bulmanam par uh, smago darbu, kas ir paveikts strādājot pie EFSI izvērtējuma mēģinot eh, samazināt birokrātisko slogu, veicināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju. Un es gribēju teikt, ka Junkasa plāns, kā tas ir plaši pazīstams, bet precīzi saucas Eiropas strateģisko investīciju fonds, ir sasniedzis savus mērķus. Milzīga nauda ir ieguldīta 28 valību valstīs eh, pēdējā pusotra gada laikā. Uh, investīcijas ir plūdušas kā plānots, un eh, MVU uzņēmumi, kas nodarbina vairāk par 3000 eh, darbinieku, ir eh, gu, guvuši pieredzi, kas pārsniedz to gaidas. Un varbūt šī plāna ietekmi kvantitatīvos iedzienos pagaidām vēl nav iespējams līdz galam izvērtēt. Mērķi kvantitatīvai aspektā ir izpildīti. Un attiecībā uz MVU mēs esam pat um, aizgājuši tālāk, sasnieguši ko vairāk nekā sākotnēji bija plānots. Bet uh, tomēr Eiropā joprojām pietrūkst investīciju, un tas nozīmē, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai šis uh, instruments turpinātu darboties, jo tas ir uh, svarīgs Eiropas Savienības eh, konkurētspējai, nodarbinātības veicināšanai, investīciju veicināšanai un arī Eiropas Investīcija bankas darba kultūras eh, mainīšanai. Mēs ceram, ka investīciju platformas, eh, kas tiks veidotas, pārsniegs dalībvalstu robežas un ka tās varēs mazināt arī birokrātiju. kur tad ir notikuši uzlabojumi un kur tie ir nepieciešami uh, lielākā mērā. Mēs varam daudz darīt, lai uzlabotu esošo situāciju. Papildināmības aspekts ir ļoti pretrunīgs un ir ārkārtīgi grūti to definēt. Ir grūtāk atrast labāku formulējumu nekā par to, uh, kurš jau ir atrasts. Tomēr Eiropas investīcija bankai ir jāstrādā pie tā, lai dzīvē tiktu īstenots uh, ne tikai uh, tiesību normu burts, bet arī gars. Un ir ārkārtīgi grūti saprast, kāpēc uh, kāds projekts ir apstiprināts un kāpēc tas ir uzskatīts par savstarpēji papildināmu. Tāpēc ir nepieciešams skaidrojums, lai Būtu saprotams, kāpēc eh, projekts ir apstiprināts vai noraidīts. Arī tur ir nepieciešams pamatojums. Platformas pagaidām nav uzsākušas darbu. Bija plānots, ka investīcija platformas tiks izmantotas maziem projektiem, bet tie ir arī projekti, kas eh, daudzām dalībvalstīm ir svarīgi. Projekti, kas var, piemēram, veicināt enerģijas savienības īstenošanu dzīvē. Lūk, tas ir svarīgi, un to mums vēl nav iznācis, izdevies sasniegt. Tomēr ir arī svarīgi, lai projekti tiktu vērtēti pēc tā, kur tie tiek īstenoti saskaņā ar dzīves realitāti uz vietas, jo 15 miljoni Berlīnē ir viena lieta, un 15 miljoni eiro Lisabonā ir pavisam kas cits. Turklāt uh, situācija atšķirās arī starp Lisabonu un valsts, Portugāles valsts ziemeļiem, tāpēc ir jāuzlabo teritoriālās uh, kohēzijas um, vērā ņemšana, nodarbinātības veicināšana, un ja tas mums izdosies, tad uh, tiem reģioniem, kuriem ir pagaidām grūtības izveidot labus projektus, izdosies nākotnē sagatavot šos projektus labāk. Tāpēc es aicinātu nodrošināt to, ka konsultatīvais centrs strādā pienācīgi. To visu ir iespējams izdarīt, izmantojot uh, esošās normas. Tomēr šis plāns aicina uz proaktīvu rīcību. Reģioniem ir jāpauž gatavība piedalīties šajos projektos. Jā, tas ir atvērts fonds, tomēr tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama ne tikai dažādība nozaru griezumā, bet arī reģionālā aspektā. Mēs nedrīkstam pieļaut investīciju geogrāfisku koncentrēšanos vienā vietā. Tāpēc uh, šis uh, konsultatīvais centrs ir nepieciešams. Tas varētu sadarboties ar reģionālajām struktūrām lai mēs varētu sasniegt sākotnēji izvirzītos mērķus. Ir jānodrošina, ka neviens reģions nepaliek bez investīcijām. Un šis eh, konsultatīvais centrs varētu palīdzēt arī nodrošināt, ka struktūra fondi, mm, kohēzijas politika un uh, citi fondi papildina EFSI, jeb Junkera plānu. Stratēģisko investīciju fonds nekad neaizstās kohēzijas politiku Tomēr tas nodrošinās, ka tiek uh, nodrošināts papildinošs uh, efekts, efekts uh, kohēzijas fondiem. Lūk, lielos vilcienos tie bija jūsu komentāri par to, kā uzlabot Eiropas strateģisko investīciju fonda darbību, un tagad es došu vārdu ānu referentiem. Divas minūtes katram. Es jūs aicinu, kolēģi, ievērot jums atvēlēto. To runas laiku. Vispirms jau vārds Kārsa kungam, bet uh, Eris kungs laikam būs pirmais. Paldies, priekšsēdē. Diemžēl mans kolēģis Kāras kungs šovakar nevar piedalīties mūsu sēdē. Viņš ir SSMTP ēna referents FC jautājumos ekonomikomitē, un tādēļ viņš ir lūdzis man viņa vietā sniegt šo paziņojumu. Viņš vēlas uzsvērt, ka šis svarīgais FC izvērtējums ir jāizmanto ne tikai, lai raudzītos atpakaļ un vērtētu, kas ir uh, sasniegts pēdējā pusotra gada gaitā, bet arī, lai vērtētu, kam būtu jānotiek nākamo gadu gaitā. Ja mēs raugamies, cik uh, augsts kvalitātes darbvietas ir radīt ar šīm investīcijām, tad mums ir jābūt gataviem arī EFC statūtus grozīt, lai e, tā potenciāli vēl paaugstināt visā Eiropas Savienībā. Karaskungs uh, apsveic ziņojumu, viņa prāt tas ir līdzsvarots, uh, tas uh, runā gan par FC uh, uh, ieguvumiem, gan zaudējumiem. Problēmas ir nosauktas skaidri. Uh, un arī attiecībā uz to, kas ir konstatēts no komisijas puses Eiropas investīcija bankā, ietekmes izvērtējums ekonomiskā sociāla lieta komiteja, reģiona komiteja, visi snieguši atziņas. Eh, un vēl Karas kungs par nākotni eh, šādas lietas eh, vēlas sacīt, ka augsts kvalitātes riska projekti arī jāatbalsta FSI un jābūt lielākam caurspīdīgumam attiecībā uz projektu atlasi. Ehm, projektu vērtēšanas skalā ir arī jāņem vērā, ka ir um, jā. Uh, jāatvieglo e, projektu finansējums no dažādiem avotiem un arī jāsadarbojas ar komerciālām, komercbankām, MVU um, loga uh, paplašināšana arī dotu labumu un arī trešās valsts ir jāvar iesaistīt e, un arī FC kopējā redzamība ir jāuzlabo. Lūk, jautājumi, pie kuriem būtu jāstrādā tuvāko mēnešu uh, gaitā. Uh, Karaskungs izsaka pateicību visiem kolēģiem un ēreferentiem uh, un uzskata, ka ziņojums ir labs pamats mūsu tā, turpmākām diskusijām. Paldies! Tagad Garģa Zabālas kundze. Paldies, priekšsēd. Tā kā jau abi referenti ir runājuši un arī ekon ēnu referents, man vairs nav daudz ko piebilst. Būmana kunga un Fernandeša kunga e, sacītais vai rakstītais ļoti labi iezīmē tās jomas, kur vēl ir jāveic uzlabojumi FC plāna otrajā pusē. Pēdējās dienās dzirdējām dažādas skaitļus par plānu īstenošanu Un tie ļoti svarīgi, protams. Un par tiem varam priecāties, par šiem sasniegumiem, taču mēs nedrīkstam raudzīties tikai uz kvantitatīvo pusi, ir jāraugas arī uz kvalitāti. Tika runāts arī par šo piene, pievienoto vērtību, ko dod FC, kas Eiropas parlamentam šķiet īpaši svarīgi, taču to definēt ir visai sarežģīti. Eiropas Savienībā ir dažādas investīcijas un atbalsta programmas, un mums ir jāpārbauda, vai FC ir finansējusi vai nākus pa labi tādiem pasākumiem, ko ar esošām programmām nebūtu varējuši finansēt. Un es domāju, ka mums dažkārt arī bija bažas, ka varētu, varēs arī savādāk finansēt šos projekts. Ja mums būtu vairāk informācijas vēl par atlases kritērijiem vai priekšatlasi, tad mēs varētu daudz labāk vērtēt, vai atlasītie projekti tiešām ir šo mūsu sprausto mēķi sasnieguši. Bet bieži mums nav pietiekošas informācijas, lai to novērtētu. Par geogrāfisko pārklājumu arī par to ir runāts, mums ir vajadzīgs eh, šeit labāks līdzsvars jārod, un eh, ir vajadzīgs atbalsts ne tikai no Tātad eh, ir, ir iespējas jārada arī aģentūrām eh, uzsākt projekts. Pat labam tas ir pārāk sarežģīti, bet ziņojums ir ļoti labs un mēs strādāsim pie tā, lai to vēl uzlabot vairāk, ja tas būtu iespējams. Tālāk kāds Sanderam Lūgasam. Vai viņi nav klāti? Mans kolēģis Roberts Silika runās, bet es domāju, ka tas jau bija atzīmēts, ne? Tad viņš izteiksies Lūnesa kunga vārdā. Jā, lūdzu. Now, yeah, so I'm, I'm Paldies, priekšēd esmu EKR referents um, šajā jautājumā, ekon komitejas uh, aizstājējs, pateicos referentiem par paveikto darbu, es priecājos par to, ka par to tiek jau runāts, EFSI investīcijā viens no lielākajiem trūkumiem ir geogrāfiskā nevienlīdzība to sadalē. Komisijas un citiem pārstāvjiem būtu jābūt godīgiem un jāatzīst, ka ES 15 valsts bija tās, kas saņēma lausties FC sākuma posmā. Uh, dalībvalsts, kas pēc 2004. gada ir iestājušās tikai 8% no šī pīrāga saņēmušas. Un neskatoties uz to, FC dod pienesumu Eiropas uh, eh, ekonomiskajai sociālajai kohēzijai. Par kondicionatāti es piekrītu kolēģi teiktiem, bet gribētu vēl vienu lietu arī norādīt. Tā ir baža, kas ir saistīta ar projektu apstiprinājumu, apstiprināšanas gaitu Eiropas investīcija bankā. Proti, viņi vēlas uh, plašāk geogrāfiski uh, eh, FC īstenot, sadarbojoties ar pašvaldībām. Uh, Un ja tā ir publiskā transporta joma vai citas, tad, tad bieži šie potenciālie partneri ir pašvaldības, un tā ir īstenībā nodokļu maksātāja nauda. Par to mums ir jābažījās. ir šie politiskie līdzsvarošanas mēķi, bet tas var radīt nākotnē ļoti negatīvu ietekmi FC programmai beig beigās. Tas ir jāņem vērā. Paldies! Lielas paldies. Tagad vārds Ričardam Ešvārtam. Il est là, il est là. Okay. On va la parole. Herr <clears throat> Vorsitzender. Priekšsēžkungs. Es eh, runāšu savu kolēģi Ričarda Ešvarta vārdā. Paldies, priekšsēd. Es gribētu sākt ar pateicības vārdiem abiem referentiem, kolēģiem Fernandešam un Bulmanam par šo ziņojumu, kurā, manuprāt, tiek uzdot pareizie jautājumi. Es varu tikai pasvītrot to, ka mums ir kritiski jāvērtē FC lai vismaz pēc tam, kad projekts ir iekustējies, mēs izdarītu vislabāko no tā. Taču no EKR grupas skatījuma es gribētu teikt, ka pamatā mēs šo projektu vietējam pārāk pozitīvi. Es saskatu fundamentāls problēmas ar FC, kas ir saistīts ar to, ka mēs šeit cenšamies tirgu ar valsts instrumentiem uh, ietekmēt, un tas ir principiāli nepareizi. Ja mēs konstatējam, ka ir pārāk maza investīcija Eiropas Savienībā, tad noteikti ir pareizi tā rīkoties, bet mēs nevaram teikt, ka mēs aizstāsim tirgu ar valsts iejaukšanos. Tā būs tāda īslaicīgs efekts tikai ļoti un, un nevis ilgtermiņa Tāds tieši arī ir risks ar FC, ko es saskatu, ka mēs investīsim jomās, par kurām neesam pārliecināti, vai tie tiešām tirgū, vai tās tiešām tirgū ir uh, dzīvotspējīgas. Pareizāk būtu cīnīties pret krīžu cēloņiem, un tas ir uh, lielā mērā saistīts ar valstu pārlieko parādu nastu daudzās dalībvalstīs. Uh, kā arī ar to, ka dažās dalībvalstīs tautsē e, ekonomika nav vairs konkrēti spējīga, un tas saistīts ar eiro, nevis ar e, e, nesošām investīcijām. Paldies! Tremozes kungs, bet es jūs neredzu šeit, tāpēc vārds Nilsam Torodam. Paldies, priekšēd. Sākšu ar Tremozes komentāriem, kurš šodien nevar būt klāt. Uzklausot referents un klau, eh, lasot ziemēs, eh, domāju, ka ir tiešām labi, ka mēs ķeramies pie šī pārskata. Diemžēl Austrum Eiropas valsts un Centrāla Eiropas valsts ir tikai 9% finansējumu saņemšu, kaut kas šeit nav kārtībā. Mums jāsaprot, kas. FC arī nav liela ietekme uz Transeiropas enerģetikas eh, tīkla finansēšanu būtu vairāk uzmanību jāpievērš tam, lai vairāk projektu būtu transnacionāli un dotu eiropeisku pievienoto vērtību. Manā skatījumā arī pārāk daudz finansējumu saņem daži lieli multinacionāli uzņēmumi, kas ir tuvu valdībām. Lielāka naudas daļa būtu jāatlicina inovatīviem e, e NVO, kas nevar finanšu tirgus rast finansējumu. Es piekrītu arī Aldu kolēģim, ka pētniecības fondu nedrīkstētu izmantot, lai FCI struktūrāli finansētu. Un tagad es turpināšu pats ar savu uh, runu, jo es esmu laikam nākamais sarakstā. Pirmkārt, es gribētu pateikties Jose Manuelam un Udo par darbu. Skaidri redzams, ka viņi ir labi iestrādājušies, mēs esam pieredzējuši, pieredzējuši kolēģi rokās. Ziņojums pats sniedz labu pārskatu par to, kur mēs esam, kur dodamies. Lielākā daļai sadaļas var piekrist jūsu secinājumiem. Ir vajadzīga lielāka caurskatāmība un informētība, lai esi kļūtu par panākumu. Bet FC jau ir pārsniedzis mūsu cerības pārspējas. Uh, EFSI ir jāveicina inovācijas un visvairāk tehnoloģijas, kas ir ar atslēgu nozīmi, lai dažādu reģionu varētu uzņemt ātrumu. Taču piekrīt jums arī, ka uh, padomu došanas centrs neizpilda cerības. Ir arī informētības trūkums. Uh, Eh, un tam var būt dažādi iemesli. Daļai eh, tas liecina par to, ka projekts vienkārši tika ļoti strauji uzsākts, bez lielas gatavošanas. Par šo pārdomdošanas centru mums bija diezgan negatīvs viedoklis sākumā šī cerība, ka e, e, tas visas problēmas atrisinās, protams, izrādījās veltīga. Es domāju, ka mums ir labāk jāsaprot atšķirības starp dalību valstīm un padomu došanas centram, ka, e, kas būtu dažādos centros, varētu vairāk sniegt palīdzību, reālu palīdzību. Līdz ar to vēlreiz saku paldies un arī turpmāk labprāt sadarbošos ar Ude un Jose Manuelu. Paldies, eh, tā kā no goja nav klāta eh, ēnu referenta. Došu vārdu Jēgas kungam, kurš uh, izteiksies viņa vietā. Tad, em relação a este relatório, eu. Paldies, saistībā ar šo ziņojumu. Es labprāt gribētu raksturot goe eh, principiālo pozīciju attiecībā uz FC fondu. Šis FC fonds nošķir privātās un publiskās investīcijas vai valsts investīcijas, un tās ir jānošķir viena no otras. Proti, ja ir nepieciešams veidot jaunu infrastruktūru, ja ir vajadzīga jauna infrastruktūra, tad šis investīciju, publisko investīciju plāns ir jāizmanto, kurā tiek izmantot valsts līdzekļi, bet runājot par privātām investīcijām, šeit nevajadzētu izmantot tirgus kritērijus, lai, da, lai varētu iedot dāvanas privātajiem uzņēmējiem. Uh, cilvēki cieši badu, uh, Un šeit notiek attaisnošanās ar to, ka tirgus kaut kādas funkcijas nepilda, lai varētu pasniegt dāvanas uzņēmējiem. Ir kritiski punkti, ko mēs atbalstām, piemēram, attiecībā uz sektoru koncentrāciju, uz līdzekļu koncentrāciju noteiktās valstīs. Te atkal un atkal tiek izmantots Uh, jēdziens, ka tirgus ar kaut ko netiek galā, bet investīcija tāpat, investīcijas tāpat tiek uh, izmantotas neraugoties uz Junkara plānu, jo Junkara plānam nav nekādu ietekmes novērtējumu, kas būtu veikti. Un, uh, solīts tiek daudz, bet izpildīts nekas daudz netiek. Kopumā mēs uzskatām, ka ir pārāk agri uh, lemt par to, ka šis fonds ir, tā darbība ir jāpagarina. Mēs uzskatām, ka izmantojot šo plānu tiek piemērot nepareiz loģika. Vārdus, Nākamā runātāja nav klāt. Tālāk Žordī uh, Soli. Thank you, Chair. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms gribu teikt paldies referentiem par paveikto darbu. Un man patīk arī ziņojuma projekta nu, tāds kā tonis, jo no vienas puses tas uzsver. Mm FC pozitīvo efektu, tas stimulē investīciju piesaisti un aktivizē ekonomiku, tas nāk par labu iedzīvotājiem. No otras puses, kritika tiek izteikta par to, kā šis fonds ir izmantots līdz šim. Mums ir jāraugās objektīvi, publiskie līdzekļi ir jāizmanto investīcijām, kas ļauj gūt ilgtermiņa ieguvumu. Tas nozīmē investīcijas, kas ir vērstas nākotnē, komunikācijās, transportā, izglītībā, uh, atkritumu pārstrādē un daudzās citās jomās. Tie visi ir ilgtermiņa jautājumi. Mobilizējot privātās investīcijas, tas nav galvenais mērķis šajā, šajā plānā. Mums ir būtiski, lai EFSI investīcijas radītu jūtamu ieguvumu, ilgtermiņa ieguvumu Eiropas Savienības iedzīvotājiem Un šobrīd, lai novērtētu, vai ekonomiskās norises tiek aktivizētas ar šo fonda palīdzību, mums ir jāraugās uz stratēģiskiem jautājumiem un jāraugās arī, kāda ir ilgtermiņa ieguvumi sociālajā sektorā. Vairākas nevalstiskās organizācijas ir rūpīgi iepazinušās ar enerģētikas projektiem, kas saistās ar neatjaunīgajiem enerģijas ieguvas veidiem. Tad mm, mēs nevaram samierināties ar to, ka valstu līdzekļi tiek izmantoti, lai pasliktinātu klimata situāciju, nevis novērstu klimata izmaiņu ietekmi. Uh, Paldies! Marko Valli, vous avez la parole. Marko Valli, vārds jums. Paldies, priekšēdētāji. FC jau iepriekš ir bijis diskusiju objekts Mana politiskā grupa uzskata, ka ir pieļauta smaga stratēģiska kļūda. Eiropas ekonomikā šobrīd valda pieprasījuma krīze, un EFSI kā instruments mēģina kaut ko, tas tiek izmantots, lai piedāvājumu pusē kaut ko uh, labotu, bet būtībā ekonomikas vajadzības šobrīd ir nav ņemtas vērā. Mēs liekam, pieliekam plecus nepareizajā vietā. EIB investīcijas, kas, var, ko varētu izmantot atsevišķās dalībvalstīs, tās nav radījušas nekādu lielo e, pievienoto vērtību, ja neskaita to, ka daži cilvēki ir kļuvuši daudz bagātāki nekā bija. ir, ir, ir jāizma, jābūt izpildītiem vairākiem kritērijiem, gan attiecībā uz enerģētiku, nevis tikai jākoncentrējas uz jaunu šoseju būvēšanu un fosilo kurināmo, kas, kas nedod nekādu ilgspējīgu, ilgstošu labumu ekonomikai. Mēs tāpat uzskatām, ka vajadzīga lielāka caurskatāmība. Daži no projektiem, kas līdz šim ir saņēmuši atbalstu, tur nav nekāda tāda publiski pieejama vai visiem pieejama novērtējuma. Nav arī skaidrs, kas valsts līmenī vispār spēj šādu vērtēšanu veikt. Dažkārt piedalās tikai komisijas pārstāvu novērtēšanā. Paldies! FDD ēnu referenta nav klāt arī no ENF, tāpēc tagad vārds Marko Dzannī. Sī, grācie! Paldies, priekšēdētāji! Lielākā problēma saistībā ar FC, ko mēs konstatējām, ir uh, svīras efekta izmantošana. Un vai tiešām ir valstis ir varējuši saņemt papildus līdzekļus infrastruktūrai, pētījumiem, zinātnē. Tas par to nav pārliecības. Uh, ziņojumā, kādā tas ir šobrīd, Uh, nav īsti skaidrības par šiem jautājumiem. Bija grūti iegūt patieso ainu, vai nauda tiešām ir bijusi izmantota un tiešām projektiem ir šis papildinošais raksturs. Šķiet, ka vairāk nekā 90% no projektiem šķiet neatbilst šim papildinātības uh, kritērijam. Uh, Kaut gan visā programmā, kas attiecās uz EFSI, tas ir viens no svarīgiem kritērijiem. Manuprāt, novērtējums ir pelnīts visai negatīvs. Jānogaida, kādi būs konkrētie rezultāti attiecībā uz izaugsmi un iekšzemes koproduktu, un vai tiešām ir redzami, jūtami rezultāti. Manuprāt, šobrīd vēl nē. Un vienīgais veids, kā veicināt investīcijas mm. pētījumos un uh, zinātnē, ir izveidot publisko valsts līdzekļu investīciju programmu. Un lielā mērā tās ir jomas, kur privātām sektoram nav nekādas intereses. Paldies! Paldies, dārgie kolēģi! Šķiet, ka mēs jau kā kavējamies. Kā ceturdaļ stundu, bet uh, vēl man ir jādod vārds uh, komisijai Anželas, Anžela kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādētāji! Mēs arī visi domājam, ka EFSI ir uh, veiksmes stāsts, plāns gūst uh, panākumus apjoma griezumā, bet jūs visi pieminējāt vairākus trūkumus. Uh, kas mums kopā ar parlamentu ir jārisina. Ir piecas jomas, kur mēs piedāvājam ievērojams uzlabojums. Pirmkārt, papildināmība, kas pēc savas būtības ir sarežģīts jēdziens, to ir grūti pierādāms. Mēs esam panākuši ievērojumu progresu, palīdzot bankām koncentrēties uz riskantākiem projektiem. Uh, kuriem uh, parasti pietrūkst investīciju, bet mēs vēlamies iet tālāk, un tāpēc uh, komisija piedāvā jaunas uh, atbalstiesīguma kriterijas, kurus visiem projektiem vajadzētu izpildīt. Tātad vai nu tirgus nespējas situācija vai nepietiekams investīcijas. Otrakārt, labāka caurredzamība. Uh, Ļoti bieži cilvēki apšauba EFSI zīmolu. Un kāpēc tas tā notiek? Varbūt reizēm ir pamatoti jautājumi, vai tas ir piemēroti, bet eh, ļoti daudzos gadījumos vienkārši tāpēc, ka nav argumentu par šī zīmola liederību, tāpēc eh, komisija aicina publicēt rezultātu tabulas, kad eh, projekti tiek īstenoti, un uh, ir arī ārkārtīgi būtiski nodrošināt uh, lēmumu publiskošanu, norādot, uh, ka šis projekts ir izpildījis atbalsta tiesīgumu nosacījums ABCD un tālāku iemeslu dēļ, lai arī likumdevējiem nodrošinātu labāku pārskatu atbildības satvaru Komisija nav apmierināta ar esošo geogrāfisko līdzsvaru EFSI, un mēs vēlamies to risināt, uzlabojot uh, konsultatīvā centra darbību, panākot, ka tas darbojas vietējā līmenī proaktīvi un paplašinot EFSI, attiecinot to arī uz citiem mm, sektoriem, kas ir svarīgi mm, katrai dalību valstī. Jā investīcijas notiek, bet ir iespējams uh, darīt ko vairāk. Un ir jādomā arī par to, kā uzlabot cīņu pret klimata pārmaiņām. Man bija trīs komentāri, es te arī likšu punktu. Mēs pilnībā atbalstām parlamenta centienus uh, uzlabot prasības, kas uh, attiecas uz nodokļu likumdošanu. Tur, mūsuprāt, ir vērojami uzlabojumi Par budžeta progresu es domāju, ka daudzi no jums būs pret to, ka nauda tiek ņemta no CEF, bet pretējā gadījumā tā varētu tikt zaudēta, jo cauruļvadi netiek būvēti. Un uh, mēs esam gatavi sadarboties ar parlamentu, lai situāciju labotu. Paldies. Tagad vārds Eiropas investīciju bankas pārstāvim kurš tad izteiksies vadošais direktors divas minūtes. Dargie kolēģi, mēs esam ļoti daudzi šajā zālē, un tāpēc lūdzu pazeminot, pazeminiet uh, skaļumu savās divpusējās sarunās. Paldies, priekšsādātājs, izteikšos ļoti īsi un precīzi par pieminētajām tēmām. Vispirms es esmu ļoti gandarīts par diskusiju parlamentā, un ne tikai šodien, jo šī saruna un uh, saziņa ar parlamentu EFSI īstenošanā ir bijusi ļoti būtiska. Tāda tā joprojām ir, un tāda tā arī būs nākotnē. Es uh, gribēju pieminēt uh, dažas problēmas, kur mana pieredze liecina, ka situācija ir iespējams uzlabot valstu veiktspēja ir viens faktors, kur mēs sas, saskatām uzlabojumu iespējas arī konsultatīvā centra darba intensifikācija uz vietas. Otrakārt, investīciju platformu un um, attīstības banku sadarbības uzlabošana. Un treškārt, EFSI un ESIF uh, sinerģijas uzlabošana, savienojot šos instrumentus. Otrakārt, mēs ļoti priecājamies par normām, kas uh, pārēc, ka atbalstiesīgas ir arī citas nozares. Vēl ziņojumā ir pieminēta ļoti horizontāla tēma. Uh, pārrobežu rūpnīcas, lielas rūpnīcas, eh, kādu pašlaik Eiropā nav, un to arī būtu groti īstenot. Vēl, protams, ir nepieciešams uzlabot racionalitāti, caurredzamību, un daudz no jums norādīja, ka spēkā esošās normas ir eh, īstās vadlīnijas. Uh, investīciju komitejai. Tā ir jābalstās uz rezultātu tabu, un es varu jums apsolīt, ka investīciju komiteja tai piešķir lielu nozīmi. Un investīciju komitejas uh, darbs uh, jums tiks vēl plašāk uh, skaidrots un jūs saņemsiet plašāku informāciju. Un vēl ilgtermiņa perspektīvā ilgter, svarīga problēma ir tirgus attīstība no regulatīvā skatījuma. Jo es jau teicu, ka Eiropas investīcija plāns balstās uz trim pīlāriem. FC ir tikai viens. Arī regulatīvā vīde un konsultatīvā kapacitāte ir tikpat svarīga kā FC pats par sevi. Paldies, ģenerāldirektori. Pavisam īsi došu mūsu abiem referentiem vienu minūtu katram noslēguma vārdiem. Un vēlreiz es gribēju jums pateikties par jūsu prezentēto ziņojumu. Tas uh, būs ārkārtīgi vērtīgs strādājot pie FC2, un tas nodrošinās arī pēctecību, lai nodrošinātu, ka FC īstenošana atbilst mūsu mērķiem. Kurš sāks? Bulmaņa kungs? Godātie kolēģi, liels paldies! Esmu pilnīgi pārliecināts, Jose Manuel, mana grupa, mana politiskā grupa labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem, reaģēs uz tiem. Mēs skatīsimies, ar ko papildināt uh, ziņojumu. Jūsu grozījumus varat iesniegt līdz 28. februārim. Paldies komisijai! Nu, tās pārstāvis ļoti pareizi norādīja uz jautājumiem, kas ir pelnījuši pārskatīšanu, ko ir iespējams grozīt. Manuprāt, parlamenta viedoklis būs līdzīgs un mēs konstruktīvi izstrādāsim um, korekcijas. Um, Malterēra kungs norādīja, ka FC atbildīgie ir gatavi sniegt mums atbalstu ne tikai šīs dienas diskusijā, bet arī praktiski uzlabojot FC2. Paldies! Kanadies. Paldies, Bulmeņa kungs, Fernandes kungs. Kāds jau prezidents, no tā cirka dānu imēju štāvu. Paldies, priekšādātāji. Pirms pusotra gada mēs par šo fondu jau runājām un šaubījāmies, vai tiešām tam būs multiplikātora uh, efekts, vai tiešām visi noteikumi tiks ievēroti arī attiecībā uz vidi. Un šodien mēs jau runājam par fonda darbības turpināšanu. Simtiem tūkstošu uzņēmumu saņem atbalstu. Uh, Mēs gribam to fonda darbību pagarināt līdz 2020. gadam un ir jānodrošina fonda labāka darbība, izmantojot esošo regulu. Un, protams, mums ir jāizdara korekcijas, jo Eiropas Savienībai ir nepieciešams investīcijas gan publiskās, gan privātās. Uh, privātās investīcijas nav nekas slikts, un arī publiskās investīcijas automātiski nenozīmē, ka tās tiek veiktas pareizi. Un FC fonds ir viens no, viena no iespējām. Manā valstī, piemēram, Lisabonā, ir izmantoti 250 miljoni kā publiskas investīcijas. Tās ir nozīmīgs apjoms. Uh, Tāpēc gribu visiem kolēģiem, visiem runātājiem teikt paldies un vēlos teikt paldies visiem kolēģiem, deputātiem, kas piedalīsies ar grozījumu iesniegšanu. Paldies! Paldies, referenta kungs, paldies, um, ka jūs um, pastāstījāt, cik uh, daudzsološi darbu ir uzsācis EFSI, bet, protams, ir eh, iespēja uzlabojumiem. Un eh, mēs pateicamies eh, Eiropas Investīciju bankas pārstāvjiem visiem, kas par šo īstenošanu ir atbildīgi. Tālāk mēs pāriesim pie ziņojuma, pieliksim punktu ziņojumam par EFSI īstenošanu un tālāk pāriesim pie Eiropas. Uh, Eirozonas budžeta kapacitātes veidošanu. Paldies! Pāriesim pie balsojuma. Kā jau jūs zināt, mēs tagad balsosim par Bēgas un Bereses ziņojumu par Eirozonas budžeta kapacitāti un gribētu, lai jūs no sākuma nobalsotu testa režīmā. Sākam balsot! still a couple colleagues to vote. Lūdzu. Okay, we close the vote. Beidzam balsot. Paldies. Sāksim balsot A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts kompromiss D par pret, atturas, pieņemts. Tagad 16. lapuse balsošanas sarakstā. Divi, seši, četri grozījums, kas par, pret, atturas, norēdīts. 271 par, pret, atturas, norēdīts. 307 par, pret, atturas noraidīts, 323 par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss E par, pret, atturas pieņemts. 24. lapuse balsošanas sarakstā. Kompromiss F par, pret, atturas pieņemts. 33. lapuse balsošanas sarakstā kompromiss G par pret atturas pieņemts. 38. lapuse balsošanas sarakstā kompromiss H par pret atturas pieņemts. 44. lapuse balsošanas sarakstā kompromiss 729 grozījums par pret atturas noraidīts, 732 par pret atturas noraidīts, kompromiss I par pret atturas pieņemts. 49. lapuse balsošanas sarakstā kompromiss C par pret atturas pieņemts. 57. lapuse, kompromiss B par, pret, atturas, pieņemts. Un noslēgumā personālais balsojums par ziņojumu lūdzu sākam balsot. Vote. Beidzam balsot. 54 balsis par, 28 pret, 6 atturējās. Ziņojums ir pieņemts. Sveicu referentus. Un tagad ekon balsojums. Dažas minūtes. Lūdzu, vai kā referenti varam teikt kādus vārdus? Lūdzu, ir mazākuma viedoklis ECR, kas būs fiksēts protokolā. Tagad došu vārdu Bēges kungam, lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies, godātie kolēģi. Jūs zināt, ka Mēs apmēram gadu strādājām pie šī ziņojuma, un tas nebija viegli. Bija vajadzīgs daudz labās gribas, un bija eh, jātiek galā ar dažādiem viedokļiem, tika piedāvāti dažādi modeļi, un Eiropas Savienība šobrīd cīnās ar daudzām problēmām, katram bija savs viedoklis, Tas ir normāli politisko diskusiju ziņā un bija jāizvēlās tāds arī programmatisks ievirziens, kas darētu politiskajām grupām. Sākums bija ļoti grūts, grozījumu bija ļoti daudz, un mēs centāmies atrast jaunu formātu, kas ļautu tomēr labāk vienoties. Uh, un lai mēs iniciatīvu ziņojumā tomēr nesadrumstalotos pilnībā un nenonāktu pie lērumu kompromisu un uh, vēl viskaut kā cita. Un galu galā, kā jūs redzat, mums ir izvedies šo ziņo, izved, izdevies šo ziņojumu uzrakstīt. Es zinu, ka ne visiem viss patīk, bet kompromiss paliek kompromiss. Galu galā mēs esam atraduši ceļu vai veidu, kā mums varētu izdoties ceturtdien trīs ziņojumu kontekstā raidīt nepieciešamos politiskos signālus, ko mēs kā Eiropas parlaments sagaidām, kādas perspektīvas mēs gribam, lai nonāktu diskusiju krustpunktā, jo tas, kas mūs šobrīd, uh, tas, kas mūs Eh, dala, tas lielā, tās lielākoties ir likumdošanas atšķirības, atšķirības dažādos rezolūciju tekstos, un mūsu pārunas nenoritē viegli, bet, manuprāt, mums tomēr ir labas izredzes panākt balsu vairākumu šim tekstam, un tas ir mūsu pienākums, proti atrast ceļu, uh, kā parādīt, ka mēs kā Eiropas parlaments esam gatavi un gribam uh, veicināt Eiropas projekta attīstību, no kā iegūtu Eiropas Savienības pilsoņi. Un es zinu, ka nebūt ne katrs no mums varēs visu paskaidrot tā ļoti apmierinošā veidā, bet citējot kancleri Merkeli, uh, kad viņa atklāja Vācijas prezidentūru, viņa runāja par to, ka Eiropas dvēsele ir iecietība un ir jāspēj paskatīties uz lietām ar citu cilvēku acīm. Un mēs piedāvājam risinājumus, par kuriem būs jācīnās arī turpmāk un grūtību netrūks, bet tomēr mēs esam spēruši nozīmīgu soli uz priekšu. Un paldies visiem, kas piedalījās, visiem uh, ēnu referentiem, pārējiem kolēģiem. Paldies par intensīvo sadarbību. Un, manuprāt, tas, tas nebija tikai tāds uh, intelektā pārbaudījums. Es domāju, ka ceturtdien mēs varam rēķināties ar labu rezultātu, ar tādu ražas novākšanu, kas mums varētu šķist apmierinoši. Paldies! Pērvanša Pērese, priekšsēdētāji. Paldies, ka mums kā līdzreferentiem šobrīd ļāvāt izteikties. Raimers Bēga jau teica, ka mēs vairāk nekā gadu strādājam pie pašiniciatīvas ziņojuma, un reizēm mums radās iespējas, ka mūsu līdzreferentu darbs Mm, bija pilnīgi tāds ellišķīgs darbs, lai atrastu šo kompromisu, un tāpēc es gribēju mm, pārliecināt kolēģis, ka tas bija pilnīgi pretēji. Mm, Raimers izrādīja uh, vēlmi atrast uh, vienošanos, un tāpēc es uh, gribēju visiem pateikties par to, ka jūs vēlējāties ķerties klāt šai tēmai, šim jautājumam, ka mēs varējām politiski vienoties visos darba posmos, un Um, un par to intelektualitāti, ar kādu mēs visi kopā risinājām šo jautājumu. Tas bija liels izaicinājums, un uh, tāpēc man tas ir jāsaka uh, dienā, kad mēs par to balsojam, tomēr ir jāatzīmē, ka ir jau paveikts ļoti ievērojams darbs. Uh, tas ir arī ļoti iedrošinoši, ka parlaments <clears throat> ir spējīgs panākt ne tikai kompromisu, bet arī līdzsvaru. Un uh, Šis līdzsvers varbūt um, ļauj izvērtēt uh, citām institūcijām to, kas notiek uh, Eiropas parlamentā, jo mm, mēs uh, saprotam, ka Eirozonai ir jāapzinās izaicinājumi un grūtības, ar kādiem mēs saskaramies, un proti. Uh, šis ziņojums jau nekādas iespējas neaizver, gluži pretēji tas pavēra jaunu lapusi. Un Es uh, gribēju pieminēt arī piecu priekšsādātāju pēdējo ziņojumu. Viņa teica, ka ir iespējas, ka um, izdarīt uh, šo lēcienu uz priekšu. Es uh, gribēju arī to atgādināt Eiropas uh, komisijai, ka tā gatavo savu balto grāmatu, iedvesmoties no šiem spēcīgiem priekšlikumiem un uh, arī no tā darba, ko esam paveikuši mēs. Es vēlreiz saku paldies visiem uh, ēnu referentiem, abu komiteju līdzdarbniekiem, mūsu pašu asistentiem, kur izmantoja visas savas argumentācijas iespējas, visas um, savas spējas, lai nodrošinātu šī līdzsvaru panākšanu. Liels paldies un vēlreiz apsveicam referentus un, manuprāt, arī. Tā ir bijusi lieliski sadarbība starp abām komitejām. Jā. Yeah. Es uh, gribēju paust savu pateicību un komplimentus uh, abiem referentiem, kuri ir uh, sagatavojuši ļoti drosmīgu un pamatotu ziņojumu, un um, ka parlaments uh, skaidri pasaka, ko mēs vēlamies darīt ar Eirozonu, lai nodrošinātu Eirozonas ilgmūžību. Uh, Un um, tā kā mēs te tikko runājām par investīcijām, ļaujiet man kolēģiem teikt, ka ir vismaz tikpat svārīgi radīt uh, uzticību Eiropas valūtai, eiro, ja mēs vēlamies veicināt investīcijas un radīt jaunas darba vietas. Paldies abiem referentiem, un es um, mm, saprotu, ka arī plēnāra sesija atbalstīs uh, šo balsojumu. Lielas paldies! So I need to ask you a new test for the econ vote. Now we... Paldies, tagad varam pāriet pie ekon balsojuma. Gribēšu jūs lūgt nobalsot.